upurus. Es gribēju, lai deputāti vienkārši uh, izrādītu savu cieņu cilvēkiem, kas uh, cieši no šīs, šīs saslimšanas. Tas var zwar auch nicht zur Geschäftsordnung. Tas arī nebija par reglamentu, bet, protams, jūsu teiktais ir uh, pamatots. Tagad Grapīnī kundzes ziņojums. muitas eh, kodeksa grozīšana attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu. Grapīni kundze ir pieteikusies runāt kā referente. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos pateikties